to start. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Dārgie kolēģi, dāmas un kungi, es vēlējos uh, pateikt, ka tagad notiks likumdošanas aktu parakstīšana. Mēs parakstīsim likumu par finanšu uzraudzības paketi. Tas uh, notiks burtiski pēc dažām minūtēm. Pateicoties šai pakotnei, finanšu uzraudzība eh, bija stingrāka un tas tika pieņemts saskaņā ar eh, parasto likumdošanas procedūru. Šodien mēs parakstām eh, divus likumus, vienu par Eiropas sistēmisko risku padomi. Šī padoma būs atbildīga par finanšu sistēmas pārvaldību Eiropas Savienībā un varēs nodrošināt nevainojumu iekšējā tirgus darbību. Otrām kārtām mēs uh, izveidojam trīs Eiropas uzraudzības iestādes, lai varētu aizstāvēt pilsoņu intereses. Tās novēros vērtspapīrs, bankas un tirgus, eh, kā arī kontrolēs eh, apdrošināšanas uzņēmumus un arodu pensiju fondus. Un visbeidzot, mēs parakstām omnibus direktīvu, kas groza uh, visus 11 direktīvas, 11 direktīvu kopumu, lai tās varētu saskaņot ar Eiropas finanšu uzraudzības sistēmu un tri, eh, Lisabons līgumu. Enormous effort. Ir paveikts pat tiešām milzīgs darbs. Sadarbība norisinājās izcilā gaisotnē. Vismaz man tā šķīta. Sadarbības starp institūcijām bija ļoti ātra un efektīva. Dargie kolēģi, es vēlos pateikt, ka secīgas prezidentūras Spānijas, Bēļģijas prezidentūra mm, bija ļoti aktīvas savā darbā. Lielas paldies par izrādīto sadarbības garu! Komisija arī izrādīja lielu pretimnākšanu, sadarbība bija augst vērtējama, kā arī kolēģi no Eiropas parlamenta atbalstīja mūsu darbu un atbalstīja uh, komisijas priekšlikumu. Komisija arī piedalījās mūsu um, sanāksmēs, diskusijās. Liels paldies par jūsu aktīvo iesaisti. Un tie kolēģi, kas stāv man aiz muguras, tāpat bija ļoti aktīvi. Bet, protams, tas nepieliek punktu mūsu kopīgajam darbam. Ekonomiskās pārvaldības likumdošanas pakete uh, tika apspriesta, uh, un, protams, uh, sarunas norisināsies arī turpmāk saskaņā ar uh, likumdošanas procedūru. Mēs ceram, eh, ka darbs noslēgsies pēc iespējas ātrāk. Ko es varu teikt eh, noslēgumā? Tagad eh, likumdošanas paketu, ko parakstīsim kuru katru brīdi Eiropas Savienībā iezīmēs jaunu ēru, mēs būsim ļoti aktīvi, un šī uh, pakotne stāsies spēkā no 2011. gada 1. janvāra. Tātad tas ir ļoti būtiski. Tas ir ļoti būtisks vēstījums gan mums, gan uh, tirgu iesaistītajiem, gan pilsoņiem, jo mēs taču vēlamies galvenokārt palīdzēt mūsu pilsoņiem. Tagad uh, mums ir jāparaksta šie likumdošanas akti. Mr. President,